Kāpēc jūs, kāpēc nepieņemt politiku, kas ļautu radīt darba vietas un e, piešķirt darbam tā vietību? Paldies! Paškas kungs, lūdzu. E, priekšsēdētāji komisāra kungs. Eiropadams priekšsēdētāji kungs.